Sāksim mūsu šā rīta plenārsēdi. Rēkala. Saskaņā ar darba kārtību mums ir paredzētas kopīgās debats par kapitāla un uzraudzības prasības kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām. Tie ir divi karas kunga ziņojumi. Un dod vārdu nekavējoties karas kungām lūdzu. Herr Kommissar priekšsēdētāja kungs, komisa, komisāra kungs. Ir jāteic, ka šīs tēmas, par kurām mēs šobrīd runājam, un diskusija rezultāts ir lieli panākumi Eiropas parlamenta darbībā. Un tie tāpat arī ir lieli panākumi Eiropas kopējiem ekonomiskajiem stāvoklim vienotajam tirgum. Mēs nereglamentējam atsevišķu banku darbību, mēs reglamentējam visas bankas. Mēs nenosakām izņēmumus kādām bankām, bet tiecamies panākt vienošanās ar visām bankām. Un ar šo iekšējā tirgus regulējumu mēs panākam vienotus noteikumus visām 8200 bankām visās Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs stabilizējam Eiropas banku sistēmu, mēs pieprasām reāli ekonomikas finansējumu, mēs stiprinām kredītu plūsmu uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem un mēs arī uh, sekmējam vienotas spēles noteikumus visiem banku sektorā. Dāmas un kungi, šie noteikumi, par kuriem mēs šodien lēmjam, ir pamat nosacījums lielākam regulējumam, un uh, tie ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai. Ceļš uz panākumiem šajā jomā sākās ar iniciatīvas ziņojumu 2010. gada septembrī un uh, sākās ar komisijas reakciju uz to un uh, mērķu īstenošanu. Šo vienošanos mēs esam panākuši galvenokārt tāpēc, ka šis parlaments ir tiecies pēc vienošanās, nevis pēc atsevišķu interešu atspoguļošanas. 38 pret 0 par iniciatīvas ziņojumu, tāpat arī vienprātība par atbildus komisijas priekšlikumu, un piecas frakcijas ir rīkojušās vienprātīgi. Kas mums bija svarīgs? Mums bija svarīgi, lai mēs no vienas puses īstenotu būtiskākos mērķus un no otras puses ņemtu vērā situāciju ar reālo izaugsmi, nodarbinātību um, banku sektorā un tāpat arī paplašinātu korporatīvās pārvaldības funkcijas. Mēs esam tiekušies uz uh, pašu kapitāla situācijas uzlabošanu, mēs tiecamies uh, sekmēt uh, reālās tautsēmniecības ekonomiku, uh, mēs eh, mēģinam eh, mazināt risku un eh, tāpat arī mēs tiecamies veidot skaidrāku, atbildīgāku, godīgāku banku sektoru, veidojot vienotus noteikumus visiem, veidojot uh, regulējumu prēmijām attiecībā pret pamatalgu, uh, tiecamies panākt lielāku caurskatāmību atkat, at, attiecībā uz eh, pēļņu zaudējumiem, nodokļiem un uh, valstu subsīdijām. Mēs ierobežojam vadošo personu mandātus, mēs palielinām elastīgumu iespējas vienotajā Eiropas ietvarā un tādā veidā veidojam Eiropas banku uzraudzības uh, pamat ietvaru. Es vēlētos pateikties eh, padomus priekšsēdētām visiem, kas ir sadarbojušies mm, ar mani, arī parlamenta deputātiem par uh, ieguldīto darbu. Mēs vēlamies sniegt skaidru atbildi uz krīzi un stabilizēt Eiropas banku sektoru, uh, un padarīt eh, reālu ekonomiku gatavu nodarbinātības eh, pieaugumam un izaugsmēji. Es lūdzu jūsu visu atbalstu. Paldies, un tagad es dodu vārdu Kreitons kundzei. Priekšādātājs kundze, godātie deputāti. Likumdošanas pakotne, kas ir jūsu priekšā šodien, nāk kā rezultāts ļoti grūtam un smagam darbam abās iestādēs. No padomas puses īpaši gribētu atzīmēt lielo darbu, ko paveica Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūras. Tāpat gribu teikt milzīgi paldies referentam Karas kungam, ekonu komitejas priekšsādātājai Bolzas kundzei un ēnu reperiet ēnu referentiem Bulman kungam, Lamberta kungam un Fordas kundzei par sadarbību un labo gribu, ko viņi izrādīja sarunu gaitā. Atzinīgi vērtēju faktu, ka esam spējuši nonākt pie politiskas vienošanās un tas nozīmē, ka jaunie noteikumi varēs stāties spēkā sākot ar 2014. gada 1. janvāri. šī likumdošanas pakotne veidos pašu pamatu vienotajai noteikumu grāmatai, eh, jeb dokumentiem bankām un veidos banku savienību. Tas nozīmē, ka varēsim izpildīt savus starptautiskās saistības finanšu regulas ietvaros un īstenot Bāzēla 3 vienošanās par kapitālu un likviditātes prasībām. Es turklāt gribu norādīt uz diviem punktiem, kas, manuprāt, pelnījuši papildus uzmanību. Pirmām kārtām, kā mēs visi ļoti labi zinām, Eiropas Savienība šobrīd sastopas ar lieliem izaicinājumiem, cenšoties veicināt konkurētspēju un panākt spēcīgu ekonomiku ekonomikas izaugsmi. Tāpēc vēl mums nepieciešams iz, izlīdzsvarot nepieciešamo kapitālu buferu uzkrāšanu un banku likviditāti, pārliecinoties, ka ir pieejams adekvāts finansējums reāla ekonomikai, it īpaši MVU. Es domāju, ka šī pakotne, kas ir mūsu priekšām, par ko īstenojām sarunas, patiešām piedāvā pietiekams motivācijas instrumentus, lai to panāktu. Otrām kārtām Bāzels vienošanās attiec uz lielākajām globālajām bankām, bet mūsu dokumentā ietveram gan bankas, gan investīciju firmas. Un tāpēc mums vajadzēja iekļaut īpašus noteikumus, kas ļautu to ņemt vērā, vienlaicīgi pārliecināties, ka tiek nodrošināta atbilstība globālajiem noteikumiem, un tāpat laikā izpildās piesardzīgas biznesa pārvaldības prasības. Deputāti jau droši vien ļoti labi zina, kādi ir galvenie elementi šajā mm, likuma tekstā. Uh, par, par ko jūs balsosiet šodien, bet ļaujiet man tomēr uzsvērt svarīgākos punktus. Varbūt tas pats svarīgākais ir fakts, ka bankām tagad nepieciešam, būs nepieciešams uzglumēt labāku un augstākas kvalitātes kapitālu, nodrošinot vienlaicīgi likviditātes pārvaldības prasības. Tas būs ļoti labs drošības elements kopējā banku sektora stabilitātes veicināšanai un neļaus pieņemt nesaprātīgus riskus. Mēs turklāt esam vienojušies, ka papildus sistēmiskā mm, eh, kapitāla riska buferim, ko dalībvalsts vai brīvprātīgi izveidot tiks noteikts arī bufers, kas īpaši par, tik attieksies uz sistēmiski svarīgām iestādēm. Tas būs obligāts globāli sistēmiski svarīgām iestādēm. Kapitāla buferu noteikumi tiks ļoti uzmanīgi izstrādāt, ņemot vērā atbilstīgu līdzstarpu starp uzraudzības interesēm gan šo iestāžu mītnes zemēs, gan tajā zemēs, kur šīs eh, iestādes īsteno savu darbību. Dalība valsts pieņem starptautiskus pasākumus makroekonomikas un sistēmisko risku mazināšanai nacionālā līmenī, bet tāpat ir vajadzīgi arī drošības pasākumi, ja jebkur citur kopējā vienotā tirgu, tā lai tiktu novērst jebkāda bāzeles notiekuma pārkāpumi un piesardzības principu pārkāpumi. Runājot par neto stabilā finansējuma rādītājiem, svīru rādītājiem un likviditātes prasībām, esam šķiet panākuši pareizo līdzsvaru savos noteikumos starp bāzeles prasībām, piesardzīgu uzraudzību un mūsu ambīcijām izveidot pietiekam drošu finanšu sektoru un Eiro, veicināt Eiropas starptautisko konkurētspēju. Mēs turklāt esam iekļāvuši šeit arī noteikumus par pārskatāmības prasībām. Tā, piemēram, banku bankām vajadzēs publiskot eh, datus par gūto peļņu, samaksātiem nodokļiem un subsīdijām, ko tās saņem ikvienā valstī. Tāpat arī būs jāuzrāda apgrozījums un darbinieku skaits. No 2014. gada šos datus bankām nāksies paziņot komisijai, un no 2015. gada tie būs publiski pieejami. Šai pakotnē turklāt iekļaujam arī vienošanos par bankas, prē, bankas darbinieku prēmiju izmaksu eh, griestiem attiecībā viens pret viens, attiecībā pret fiksēto ikgadējās atlīdzības ap, apjomu. Būs iespējas zinām, zinām elastībai palielinot šo likmu uz 2 pret 1 tajos gadījumos, kad runājam par akcionāriem, vai arī, piemēram, varēs izmaksāt 25% prēmiju ar atliktajiem instrumentiem pēc diskonta likmes. Es domāju, ka tas ir labs kompromiss un pilnīgi noteikti novērsīs lieka risku uzņemšanos. Kas attiec uz uzraudzības aspektiem, liel, lielas loma tiks piešķirt tieši Eiropas banku iestādē, pilnvars tiks spēcināts un uzraudzības uh, uzdevumi deleģēti. Godātais, uh, godāto priekšādātāji, godātie deputāti, kungi, mūsu vienošanās par šo likumdošanas pakotu nenozīmē, ka darbs ir noslēdzies. Nē, mums būs jāgūst pieredze šī likuma īstenošanā un pēc tam šī darbība jāizvērtē un varbūt arī jāpārskata. Tāpēc esam iekļaujuši pārskata klauzulas, kas ļaus nodast pie uzlabojumiem nākotnē. Tur, piemēram, piemēram, ietver, ietver tādu elementu kā finansējums, visa veida ilgtermiņa finansējuma formām, ekonomikai, tāpat arī režīmam, kas attiecas uz lieliem riskiem un likvidā, likviditātes prasībām, kā arī, lai ierobežotu ēnu banku darbību palākajā mm, sektorā. Kopumā uzskatām, ka rezultāts, pie kā esam nonākuši sarunu rezultātā, ir apmierinošs. Un patiešām ceram, ka mums izdosies panākt arī jūsu parlamenta atbalstu. Tā rezultātā varēsim spērt būtisku soli uz priekšu, uzlabojot regulējumu finanšu pakalpojumu nozarē, un tādējādi mēs palīdzēsim, protams, veidot arī mūsu pilsoņu uzticēšanos un paļāvību uz Eiropas finanšu sektoru. Paldies! Grazie, mini. Paldies, ministrs kundzei, un tagad dodu vārdu komisāram Barņēkungam. Paldies, priekšādātājs kundze. Godātie deputāti, arī jums visiem labrīt! Eh, esmu sekojuši šim dokumentam līdzi jau kopš 2011. gada, un šodien, lūk, esam spējuši spērt milzīgus solus priekšu, pateicoties jums. Tas ir burtiski pavērsiena akmens, jo, lūk, esam izstrādājuši šo vienāto noteikumu grāmatu, un gal un galā runājam par 8300 bankām, kas darbojas Eiropas tirgu, un kuras ar šo noteikumu grāmatu varēsim tālāk regulēt. Runājam par ļoti būtisku kapitāla apmēru. Uh, Un te runāsim par to, ka varam arī regulēt eh, dažādas likvidācijas prasības un tā tālāk, nodrošināt labāku pārvaldību attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Un krīze mums ir ļoti, parādī, ļoti labi parādījusi, kāda trūkuma ir šajās jomās. Varēsim vienlaicīgi pildīt ar Eiropas Savienības saistības G20 ietvaros Un uh, tur, piemēram, šo, šo, šonedēļ tiksies finanšu ministri, ka šīs aizstības varēs tālāk apliecināt. Gribu teikt paldies visām prezentarām Polijas, uh, Dānijas, Kipras prezidentūram, kas ļoti efektīvi un kompetenti strādājuši pie šī dokumenta, un tagad, lūk, īrijas prezidentūra šo darbu turpina. Un viņiem visiem liels paldies! Es arī gribētu tīri personīgi paldies teikt jūsu referentam Otmāram Karasam. Uh, Viņš tiešām bija pieejams katrā laikā, viņš bija apņēmības pilns, kompetents savā darbā. Un tāpat paldies arī citiem ēnu, ēnu referentiem, Šaronai Bolzai, Bulman kungam, Fordas kundzei, kas visi palīdzēja karas kungam šai grūtajā darbā. Jo jāsaka, es piedalījos vairākos trialogos pēdējo nedēļu laikā un varu jums droši teikt, ka tas ir bijis dinamisks kompromiss, komandas darbs, un tas bija iespējams tieši tāpēc, ka ļoti daudz no jums izprata šīs lietas būtību un ļoti konstruktīvi piegāja risinājumu meklēšanas iespējām. Tāpat arī gribu uzsvērt vairākus punktus, ko uzskatu par svarīgiem un par kuriem runājot parlaments tieši guvis progresu risinājumu meklēšanā salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu. Un te pirmām kārtām runāja par tādu svarīgu elementu, kā un par, ko, un par to jau arī e, runāju ar Tajānī kungu savulaik jau pirms diviem gadiem, respektīvi, tie ir pasākumi, kas paredzēti tieši MVU darbības veicināšanai. Un Eiropas parlaments pie tā ir čakli strādājis. Tāpat arī par uh, ombudu runājot un banku pakalpojumu ziņā. Arī tas ir papildus elements uz priekšu. Tālāk arī risku ierobežojums attiecībā uz sistēmiski svarīgām iestādēm. Tieši jūs šeit parlamentā pieņēmāt virkni tehnisku normu un regulējumu, kas ļaus to visu tālāk izstrādāt. Tāpat arī lūk šī banku uzraudzības iestāde. Uh, un, uh, tas, ka e, savā dokumentā un grozījumus esat ņēmuši vērā arī tās iestādes, kas it kā paliek ārpus banku uzraudzības regulējuma. Tātad nebauga e, iestādes, kas tāpat laikā veido lūk šo ēnu sektoru banku darbībām finanšu pakalpojumos. Tāpat arī pārvaldības un pārskatāmības jomā tieši jūs, parlaments, esat ļoti daudz strādājis. Tāpat, lūk, tieši runājot par prēmiju izmaksām banku darbiniekiem. Uh, Un lūk, Arlēna Makārtiju redzu zāles augšgalā. Tieši viņa bija tā, kas panāca ļoti daudz ko pie pārskatāmības strā jautājumiem strādājot. Tas attiecas uz atlīdzības izmaksu un citiem elementiem. Es domāju, ka bankām, protams, ir eh, jābūt daļai no sabiedrības un jāsako līdzi tām tendencēm, kas parādās Eiropā kopumā, lai iegūtu pilsoņu uzticēšanos. Ir arī lūk virkne jaunu elementu, un domāju, ka par tiem notiks vēl arī startautiskas diskus, diskusijas. Eiropa nebūs vienīgā, lai arī tā ir pirmā šobrīd, kas ievieš šāda veida regulējumu. Nu, lūk, līdz ar to domāju, ka līd, kompromiss, pie kā esam nonākuši, ir ļoti līdzsvarots. Un es tiešām ceru, ka elastības instruments eh, gan šo tiks vēl spēcināts, jo tas vēl nav pietiekams. Man ir bijis, bijuši dialogi ar jums, referentkungs, un ar Balzas kundzi tāpat. Un palikuši vēl pāris tehniski raksturi jautājumi, kas attiecas uz iespēju kompensēt dažādos elementus repo transakcijām. Piemēram, 416. punkts, 5. apakšpunkts Un tur tiek runāts par to, ka nepieciešams arī oficiāls konsultācijas šajā ziņā, tā lai varētu finalizēt eh, gala tekstu līdz 13. gada beigām. Es domāju, ka tas ir atbilstīgi, ņemot vērā arī bāzels noteikumus, un te tāpēc gribu teikt, ka lūk šāda veida iespēja, šāda veida priekšlikums man patīk, lai varētu tālāk arī mainīt uh, um, šo vienu teikumu 416. punktā, kas, manuprāt, ir tāds mazliet pārāgas, varbūt neapdomīgs attiecībā uz šādu veidu kompensācijām. Bet kopumā tomēr var teikt, uh, godātie deputāti, ka mūsu priekšā ir tāds likuma projekts, kas ir ārkārtīgi svarīgs, kas, ir, kas piedāvā šo vienoto noteikumu uh, grāmatu, un ja jūs uh, to apstiprināsiet, tad tas būs ļoti operatīvs, tas varēs atbilstīgi darboties jau no 2014. gada paša sākuma, tas nodrošinās banku uzraudzību vienotā tirgus līmenī. Pateicoties šai jaunajai iestādē, ko būsim izveidojuši, un pateicoties, protams, arī Eirozonas pārvaldības institūcijām, kas tad attiecīgi no 2014. gada sākuma varēs daudz tiešāk īstenot uzraudzības uzdevumus. Nu, lūk, Kā jau ministra teica, darbs ar līdz ar to vēl nav nos, noslēdzies. Nē, mums ir jāsāk eh, tālāk šī noteikuma īstenošana. Un, protams, ir arī tādi elementi, kuru īstenošana mums parādīs, eh, kas notiks tālāk. Tā ja ļaus mums samazināt riskus, ko uzņems bankas sektors, un kas ļaus mums pārliecināties, ka uh, Arī nodokļu maksātāji var sekot līdz šādiem notikumiem. Un es gribu tikai apliecināt, ka Eiropas komisija pilnīgi noteikti ir apņēmības pilna nākt klajā, lūk, ar papildus uh, spēkiem, lai palīdzētu šos noteikumus īstenot kopējā banku sektorā. Un darīsim to kopā, protams, ar Eiropas centrālo banku, kas ir uzraudzības iestāde, uh, un eh, šie priekšlikumi līdz ar to par tālāk kopēju sadarbību jūnijā arī tiks likti priekšā. Pirms vasaras brīvlaika. Liels paldies vēlreiz visiem par to, ka izrādījuši esat apņēmību strādājot pie, šā, pie šī dokumenta un, eh, nu, cerams, ka par to šodien arī nobalsosim. Paldies! Danke, komisār Pamjē! Paldies Barņiekungam! Un tagad sāk sāksim dot vārdu runātājiem frakciju vārdā. Vispirms Vartmanas Kolas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Likumdošana par kapitāla prasībām ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies Eiropas banku sektorā redzēt kaut zinām stabilitāti. Vēlētos pateikties Otmāram Karasam un vēlētos uzteikt viņa darbu par ļoti labi sagatavotajiem ziņojumiem. Ne tikai strādājot Eiropas parlamentā rēnu referentiem, bet arī sadarbojoties ar padomu un komisiju. Prieksēdētāji kungs, vienošanos tā Mums EPP grupai ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs runājam gan par kapitāla buferu, gan arī par to, kādas prasības ir jāizvirza bankām. Īpaši svarīgi ir šī bufeš, buferu ieviešana, jo mēs nedrīkstam nākotnē pieļaut situāciju, kad bankas tiek glābts ar nodokļu maksātāju naudu. Uh, Ir svarīgi Eiropas līmenī sakārtot arī banku vadītāju bonus sistēmu, jo banķieru puse šobrīd ir izgājusi no jau kādas kontrolas. Vēl bez tam bankām ir jābūt iespējai vieglāk dot aizdevumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un tam visam ir jābūt atspoguļotam kapitāla prasībām. Likumdošana, pie kuras šobrīd strādājam, likumdošana par kapitāla prasībām, būs viens no galvenajiem stūrakmeņiem šobrīd veidotajā banku savienībā. Šobrīd ir panākt vienošanās starp padomi un parlamentu par to, ka banku uzraudzība ir jāno, jānoliek zem Eiropas centrālās bankas institūciju darba Bet eh, ko īrija šajā jautājumā domā darīt? Vai mēs vēlamies saglabāt tikpat augstas ambīcijas kā līdz šim, vai arī īrijas prezidentūra vēlas doties solīt tālāk? Mēs parlamentā esam gatavi izpildīt eh, šo vienošanos. Barņēkungs, es vēlētos jūs pamudināt eh, līdz vasarai sagatavot jaunu priekšlikumu, kādā veidā bankas tiks uzraudzītas, lai pēc tam mēs pat līdz nākamajā gadā paredzētajām vēlēšanām varam ar to nodarboties. Un nākamais Bulfman kungs lūdzu. Kolēģi, es uzskatu un uh, domāju tā mūsu sociāla demokrāta frakcijas vārdā, ka šajās diskusijās ir paveikts ļoti daudz un uh, Iespējams, ka tas ir eh, visaktīvāk veidotais eh, ziņojums pēc banku krīzes. Un jāteic, ka šis darbs nebija vienkāršs. Mums nācās konstatēt, ka krīzes sniegtās mācības nebija tikušas ņemtas vērā pietiekami, un eh, es to pamanīju sarunās uh, ar daudziem, kuri uzskatīja, ka reformas pret viņiem nav bijušas taisnīgas. Nē, lielajās bankās uh, krīzes sniegtās mācības nebija tikušas saprastas, un uh, jāteic, ka garo diskusiju gaitā uh, tika konstatēts, ka uh, šīs mācības netika saprastas arī finanšu ministrijās, jo pretējā gadījumā mūsu progress būtu bijis ātrāks. Uh, šajās ministrijās bija jūtams vēl vakardienas gars. Mēs vēlamies visu darīt, bet mēs negribam paši šajā darbā ieguldīt. Un jāteic kolēģi, ka šobrīd vārds vietā būtu pateicības vārds Kārasa kungam, kas bija sarunu vedējs šajā darbā, un tāpat jāpateicas arī visiem darbā iesaistītajiem no Eiropas parlamenta, kas mums ir palīdzējuši šajā darbā. Un šis vēstījums ir ārkārtīgi svarīgs, Barņiekungs, tostarp arī turpmākajai likumdošanai. Šis Eiropas parlaments neļauj sevi nospiest uz ceļiem. Šis Eiropas parlaments vēlas sniegt uh, pareizās atbildes, un te nav runa tikai par kapitāla prasību direktīvu, bet arī par ēnu sektoru bankās, par hedge fondiem, par reitingu aģentūrām, lai iedzīvotāji varētu paļauties uz to, ka Eiropas parlaments nopietni uztver viņu intereses un ir gatavs šīs viņa intereses atspogļot arī likumdošanā. Un šis ir būtiskais ieguvums, eh, ko ir sniegusi mūsu priekšā esošā likumdošana bet te pašā laikā mēs vēlētos formulēt stingrākus noteikumus, lai padarītu sistēmu uzticamāku. Mēs vēlamies panākt to, ka risku radītājiem būs jārēķinās ar stingrākiem noteikumiem, lai tie neradītu lielāku slogu. Mēs vēlamies palīdzēt um, arī vidējiem uzņēmumiem. Mēs uh, darām to diferencēti, un mēs vēlamies diferencēt vēl detalizētāk, izšķirt starp dažādiem risku profiliem. Uh, Un tas atspoguļojas arī šajā likumdošanā attiecībā uz sviras mehānismu un daudziem citiem punktiem. Mēs nevēlamies kaitēt mazajiem vidējiem uzņēmumiem, vēlamies sekmēt modernās infrastruktūras attīstību, un arī tas ir būtisks mūsu konsultāciju rezultāts. Tāpat jāteic, ka daudzas eh, nacionālās uh, puses ir parādījušas savu neapmierinātību, bet tām ir jāatbild, ka mēs nevēlamies iznīcināt iekšējo tirgu, un mēs vēlamies parūpēties par lielāku taisnīgumu arī caurskatāmības regulējumā, lai bankām būtu skaidri jānorāda, cik tās iegūst, kādas, eh, kādas ir prēmijas un citi rādītāji. Paldies, Bulman kungs. Tālāk kolēģi Bolza uz divām minūtēm. Jā, tiešām tās ir bijusi ārkārtīgi ilgas un tehniskas diskusijas, bet sasniegums gal rezultāts ir veiksmīgs. Uh, Protams, mums vajadzētu izvairīties no sarežģītas regulācijas un uh, uzmanību vairāk vēst uz gala produktiem. Bonus, protams, šobrīd ir viss uzmanības centrā. Un uh, e, maksājumu un bonus attiecībai ir jābūt adekvātai, lai veicinātu riska rīcības samazināšanu. Šobrīd Eiropa ir vadošajās pozīcijās pasaulē banku uzraudzībā, un mums ir jāizvairās no tirzniecības kropļojumiem. Šobrīd eh, pakalpojumu un preču tirzniecībā nav pietiekams skaidrības, un mm, mums ir nepieciešama gan Eiropas centrālās bankas iesaici, iesaistīšanās, gan arī citu uzraudzības iestāžu iesaistīšanās. Šobrīd eh, šī CET instrumenta kritērija um, nedarbojās un iesaistot arī jaunatīstības valstis. Mēs pretēji Amerikas Savienotajām valstīm nesam izveidojuši adekvātu CET sistēmu. Šobrīd uzmanību vajadzētu vairāk vērst uz to, kurš ir atbildīgs eh, un kādā veidā labāk pārskatīt eh, transakcijas. Mēs vēlamies izveidot Eiropas Savienības eh, tā saucamo negodīgo baņķieru sarakstu, kurš ir maksājis nodokļus un kādā veidā. Katrai valstī būs jāsagatavo savs saraksts par atskaitēm banku darbībā. Un tas ietekmēs pilnīgi visus sektors, ja mēs vēlamies redzēt caurskatāmību. Tā saucamie kapitāla buferi, makroprudenciālu aizsardzība un arī Eiropas centrālās bankas loma ir svarīga. Protams, ir zināms plaisas likumdošanā, bet uh, ieņēmumu un likviditātes tiek pārtraukt runātās. Paldies, Balzas kundze. Tālāk vārds Lambert kungam uz 4,5 minūtēm. Bo? Uh, Es gan nezinu, vai mēs varam, eh, nu, lūk, izglābt pasauli, sakot, ka, lūk, Eiropa nedara pietiekam un tā tālāk. Nē, es domāju, ka šis teksts, ko grasam pieņemt, te, protams, ir ļoti svarīgs tiesību aktes, bet es nezinu, vai pasaulē nozīmēs tik daudz. Nu, protams, liela problēma ir šīs sistēmiski svarīgās institūcijas, lūk, šīs bankas, kas par lielu, lai ļautu tām izgāzties. Un šobrīd ar šo dokumentu mēs pilnīgi noteikti veidojam regulējumu, kas eh, nu, neļaus finanšu tirgumu diktēt noteikumus mums pārējai sabiedrībai. Esam iekļāvuši virkne regulējumu tieši par to, lūk, lai nošķirtu šīs sistemiski svarīgās iestādes no pārējām, tāpat arī tiek pielāgot attiecīgi likviditātes noteikumi, un tie ir divi ļoti svarīgi punkti papildus lūk šim prēmiju jautājumam un pārskata jautā, pārska, pārskatāmības jautājumam. Mēs jau paši ļoti labi zinām, ka visi šie jautājumi e, ir svarīgi, jo lielākais risku uzņemšanās cēlonis ir šīs prēmijas. Un tieši tāpēc mēs paredzam šīs likmes, kam jāpastāv starp prēmijām un fiksēto atlīdzību, fiksēto ikgadējo atlīdzību, tā lai samazinātu šos bonus apmērus. Tāpat arī lūk šīs atskaits, kas tiks iesliegts katrā valstī par katru, par katru banku tā, lai nevar eh, kaut kādā veidā eh, nu, lūk, izvairīties no, no prasībām, kas, kas skar banku darbojoties dažādās dalību valstīs. Es šeit esmu pēdējais liberāls šai zālē, un, tomēr, un tāpēc uzskatu, ka pilnīgi pārskatāmība ir laba, bet ir jānodrošina arī zināma liberalitāte. Kā gan mēs varēsim nonākt pie apmierinošu risinājumu pie šiem abiem jautājumiem? Jo gal galā bankas taču bija eh, pret eh, šiem jautājumiem, par to mūs informēja finanšu ministri Un šis parlaments eh, uzklausīja viņu viedokli un pauda vienotu, vienotu atzinumu. tika izrādīta pretestība visiem šiem banku darbinieku prēmiju jautājumiem un tā tālāk. Un šeit parlamentā kopā ar sabiedrību mēs tiešām esam panākuši kaut ko, un rezultātā šo jautājumu regulēsim banku svētī aktīvi, kā mēs zinām, ir problemātiski. Šajā ziņā mums vēl nav saistošu noteikumu, bet strādājam kopā ar komisiju pie tā, tādu sagatavošanas. Nu, varbūt ļaujiet man pāris vārdos runāt arī par šiem finanšu ministriem, kas eh, aizstāvēja katru savas interes, intereses. Nu, piemēram, viņi, nu, vien, vienmēr apgalvoja, ka, lūk, visas šīs e, iestādes nav Francijas intereses, un, e, viņ, un nu gribētu to teikt arī Vācijas ministram. Gal galā mums jāizstāv sabiedrības intereses, nevis privātās intereses vienai vai otrai bankai vai vienai otrai investīcija firmai, kā tas nereti notiek. Gribu tagad teikt lielu paldies trijos, virzi, trijos virzienos. Pirmām kārtām gribu teikt, ka risks, ko rada sistēmiski svarīgas bankas, protams, ir eh, ļoti būtisks. Un tas jā, par to jādomā arī valdībiem. valdībām. Neret esam atapušies tādā situācijā, kad, piemēram, Lielbritānijas valdība aicina īstenot ambiciozu regulējumu un tā tālāk. Tāpēc viņiem paldies. Gribu teikt paldies arī Barņēkunkam, kas gal galā ir bijis virzītājs spēks um, šai šim tirgus regulējumam komisijā. Šis nav ne pirmais, ne pēdējais dokuments, ko izstrādājas Barņē, Barņēkungs. Un es zinu, ka, lūk, visas šīs idejas izriet arī no jūsu kopējas ideoloģijas. Un visbeidzot gribu paldies teikt arī Otomāram Karasam. Viņš ir spējis stāvēt pāri vienas partijas ideoloģijai lai ņemtu vērā visas intereses un ņemtu vērā parlamentu kopējo vīziju. Tas sarunās ļoti labi parādījās. Man ir prieks, ka es pazīstu šo politiķu un šo labo draugu. Paldies! Paldies Lamberta kungam, un tagad vārds Fordas kundzei. Banku Banķi, eh, bankas kļūst arvien globālākas, un tās ir arī jāuzrauga globālā līmenī. Tāpēc mums ir nepieciešams izveidot vienotas spēles noteikumus globālā līmenī. Komisija jau pirms gada vēlējās saskaņot Eiropas likumdošanu ar globālām prasībām, un tomēr liela daļa mūsu vēlmi ir izšķīdušas sarunās, un, diemžēl, liela daļa neatbilst arī Bāzēlas visu trīs līguma prasībām. Protams, mēs vēlamies ne tikai stiprināt banku uzraudzību, bet arī aizsargāt nodokļu maksātāju naudas izmaksāšanu bankām. Un eh, šis cikls eh, pierāda, cik ārkārtīgi svarīgi ir uzraudzīt bankas, un mums ir svarīgākais ir pierādīt regulātoriem, kad Eiropas Savienība ir gatava aizsargāt nodokļu maksātāju naudu no tā, lai tā tiktu izmantot banku glābšanai. Komisija solīja to visu sakārtot jau pagājušā gada jūlijā. Pie tam vienot spēles noteikumi nav atstrādāti iekšējā tirgu, un daudzas bankas atkāpjās arī no startautiskām vienošanām. Ir jāmēģina piespiest bankas, lai tās veicina veselīgu bilances izpildīšanu, un visā parlamentā kolēģi ir viensprāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt banku darbību tādajādi, lai tās varētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem un arī sabiedrībām sabiedrības attīstībā kā tādā. Man ir radusies e, pārliecība, ka dalību valstis vēlas nodrošināt augstu standārtus, un tomēr vienotības šajā nozarē Eiropas Savienībā nav. Mēs nedrīkstam zaudēt kopīgo skatījumu sīkumos. Uh, Mēs zinām, ka šie banķieru prēmiju jautājumi nav sakārtot, un to tiešām vajadzētu atrunāt globālā līmenī. Ir ārkārtīgi svarīgi sakārtot šo banķieru prēmiju sistēmu tādajādi, lai tā būtu ilgtspē, ilgtspējīga. Un tomēr, prieksēdētāji kungs, Šie likumdošanas akti, par kuriem šobrīd runājam, mēģina Eiropas Savienības likumdošanu pie tiek pārtraukt runātāji. Paldies, Fordas kundze. Tālāk vārds Blūma kungam. You, Paldies, priekšsādātāji. Nu, šķiet, ka ko tam mēs šeit darām, ir, eh, nu, kad redzam, ka cerība triumfē pār pieredzi. Šeit runājam par lietām, kas nav problemātisks problēma, kas mums būtu jārisina viss šī ļoti kļūdainā banku sistēma. Uh, šī safragmentētā banku sistēma, kur banķieri var aizliet, aizdot naudu, kuras viņiem nav, eh, tā kā tas notika 50. gados ASV, tas toreiz, tur bija no, noziegums, par kur draudēja nāvisots. Bet tagad, lūk, mums ir tieši šāda sistēma, regulējumi ir bez savas maņas un saprašanas. Un redzējām, pie kā tas noveda, pie katastrofas, un vēl tālāks regulējums nespēs mums nekādā veidā novērst tālākās katastrofas, tāpēc, ka nepievēršamies reālajām problēmām. Mums ir vajadzīgs sadalīt šo banku sistēmu, ir jābūt e, lūk šīm patēriņu bankām no vienas puses, investīciju bankām no otras puses, nevis visam kopē, vienā, visam vienā katlā tad jau šīs bankas nespēs izturēt šos šokus un trīs satricinājumus. Nu, bet vai tad par šoku uzskatām eh, iedzīvotāju vēlmi izņemt naudu no bankas, tas nav nekāds reāls satricinājums. Es domāju, ka mums jādomā par reālām lietām. Ir, protams, eh, šī visa runa par prēmijām ir vienkārši tāda uzmanības novēršana no realitātes. Tā taču burtiski ir krimināls darbības. Baņķieriem vajadzētu nonākt arī uh, cietumā. Miljardiem mārciņu ir atņemti nodokļu maksātājiem, no noguldītājiem, no obligāciju turētājiem. Un neviens pats baņķieris nav apcietināts un ielikt cietumā par visu šo izdarību. Manuprāt, tā ir vienkārši katastrofa. Tas ir nepieņemami. Mums ir jāizmanto gau galā reizēm arī pavisam vienkārši likumi. Šīs bankas drukā vienu naudu un, eh, un aizdod to, kā viņām nav. Bet es gribētu gribētu redzēt, lai arī centrālo banku pārstāvi saņem atbildību un vai viņi tiek ielikt aiz restēm. Gal galā šāda naudas drukāšana, jebkuros apstākļos, ir vienkārši viltošana. Ja tas notiktu privātās aprindās, tad, tad gan būtu cietumsots. Nē, man ārkārtīgi nepatīk visi šie risinājumi, ko tagad lūk, visas šīs saistības un saruniņas, ko nu veic ECB ar visām citām bankām un tā rezultātā, kas cieš nodokļu maksātāji. Paldies, Blūma kungam, tālāk Lūtas kungs uz divu pusminūtēm. Tas ir blūkārta. Ir zilās kārtas jautājums. Leider, sind, keine... Es, diemžēl, nevaru pieņemt vairs nekādas zilās kartas, jo mēs esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku vārds Klūtas kungam. Paldies! Vairāk kolēģi pēdējo dienu gaitā ir runājuši par uh, revolūciju attiecībā uz CRD4, uz bāzēles regulējumu. Es nesauktu to par revolūciju, bet es uzskatu, ka ir pasvērts būtisks solis mm, banku sektora atjaunošanas un stabilizēšanas virzienā Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka mums vajadzētu pateikties Kāras kungam par to, viņš ir paveicis lielisku darbu, balstoties uz Barņē kunga uh, dokumentu. Un uh, to mēs uh, varam tikai uzteikt. Jo īpaši svarīgi ir tas, ka ir izdevies nodrošināt diversificētu banku sektoru Eiropas Savienībā, un uh, tas varētu attiekties uh, arī uz reģionālajām krājsabiedrībām, kuras vajadzētu pasargāt un uh, nevērsties tikai uz lielajām bankām. Mazās krājsabiedrības krīzes gaitā ir parādījušas sevi kā stabilas, un mums ir svarīgi, lai tieši šim banku sektoram tiktu nodrošināta lielākā stabilitāte, un arī Bulmana kungs to jau uzsvēra. Es uzskatu, ka ar šo ziņojumu ir panākts liels projekts, mēs varam atbalstīt eh, caurskatāmības noteikumus, tāpat arī bonusu regulējumu, kaut arī uh, padomu sakotnēm priekšlikumam nepiekrita, tas bija viens pret viens uh, attiecībā. Uh, bet es uzskatu, ka ir spērts būtisks solis. Mēs eh, varētu vēlēties eh, lielāku nodrošinājumu no pašu kapitāla. Sākotnējā priekšlikumā tie bija 18%, bet mazajām krājas devu sabiedrībām tas varētu būt grūti panākams. Un eh, beig beigās tika panākt vienošanās par 15%, kas arī nav tik liela novirzi no sākotnējā projekta. E, kritiska piezīme būtu par sviras mehānismu, kas nebija gluži īstenojams ar deleģēto aktu palīdzību. Es uzskatu, ka būtu liels uzsvers jāliek tieši uz mazo banku atbalstu. Paldies! Pateicos Klūtis kungam, tālāk vārds Cilstras kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Centrālajām bankām vajadzētu piemērot daudz ciešāku uzraudzību par to, kā un kur notiek naudas plūsma, jo naudas plūsma veicina inflācijas riska palielināšanos. Mums vajadzētu raudzīties, lai tikai vislabākās bankas izdzīvotu, bet sliktākās izmirtu. Tādai vajadzētu būt veselīgai naudas politikai jo naudas politika, finanšu politika joprojām ir galvenais centrālo banku uzdevums, kamēr banku vadība ir pašu banku atbildībā. Nekad nav bijis tā, ka uzņēmumu vadība neviens nekontrolē. Tādējādi jau ļoti viegli uzņēmumam ir bankrotēt. Piemēram, ja banka bankrotē, tad tās direktoram vajadzētu nonākt vismaz tiesas priekšā, bet nevienā bankā šobrīd tā vēl nav noteicis. Uh, Eiropas Savienība vēlas aizvietot dalību valstu likumdošanu ar augstāka līmeņa likumdošanu. Priekšsēdētāji kungs, mums ir jānomierinās ar šo banku uzraudzību un pārvaldību labām bankām ir iespēja izdzīvot un labi pārvaldītas bankas neuzņemas pārāk lielus riskus. Tā ir vienošanās starp akcionāriem un bankas valdi. Bankai ir jātiek galā pašai ar savām problēmām. Tagad mēs vēlamies šajā procesā iejaukties. Mēs varējām izvairīties no krīzes, bet eh, ja mēs vēlamies ierobežot banku brīvību, tad es nezinu, vai tas ir pareizais ceļš. Paldies, Cilts kungam. Atvainojiet, es vairs nevaru pieņemt eh, zilo kartīti. Un eh, tagad pabeidzam ar frakciju pārstāvjiem runām un vārds Balts kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pirmām kārtām pateikties mūsu frakcijas referentam Otmāram Karasam par viņu ieguldīto lielo darbu, ko viņš ir paveicis kopā ar ēnu referentiem. Ar šī ziņojuma palīdzību eh, parlaments pieprasa stingrāku kapitāla regulējumu banku sektorā, banku sektora stiprināšanu, lielāku stabilitāti un eh, Eiropas eh, iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu. Es uzskatu, ka ir diskutēts par ļoti būtisku regulējumu, un te ir jāpiemina vadītāju prēmijas, kas bija jo īpaši aktuāls jautājums krīzes uh, laikā. Mums ir vajadzīgs gan kvantitīvi, gan kvalitatīvi labāks uh, eh, paša kapitāls uh, eh, bankām, un es domāju, ka mēs šo mērķi esam panākuši. Um, ir, nav, nav, nav tik svarīgs uh, eh, kredīta institūcija darbības modelis, bet būtisks ir regulējums, un šis ziņojums liek bankām atkal pievērsties viņu pamat nodarbē, proti reālās ekonomikas finansēšanai un uh, līdzekļu piekļuvai mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, mazo vidēju uzņēmumu gadījumā ir arī ievērojami mazinājušās kapitāla prasības. Es domāju, ka šis ziņojums ir liels uh, panākums visam Eiropas parlamentam. Paldies! Tālāk vārds Makārtīs kundzei. Paldies, es arī gribēju teikt paldies Karas kungam un sarunu vešanas komandai par paveikto darbu. 2010. gadā strādāju kopā ar Karas kungu, lai izveidot noteikumus par um, to, kas notiek ar atliktajiem instrumentiem un prēmijām un tam līdzīgi, bet toreiz bankām tika izteikta prasība ieviest um, šo īpatsvaru salīdzinot ar fiksēto um, atlīdzību, bet tās to neizdarīja. Tas bija pats pašregulēšanās izgāšanās gadījums. Un tagad šis rādītājs viens pret viens vai viens pret divi, manuprāt, ir atbilstīgi. Manuprāt, šie noteikumi beidzot pieliks punktu neilgspējīgam banku modelim, kur, piemēram, Lielbritānijas banku RBS, kas 80% pieder, 80 pieder nodokļu maksātājiem un cieta milzīgus zaudējumus un 300 nomaksāja milzīgus sodus. Uh, Un tāpat laikā vienlaicīgi 2012. gadā vēl izmaksāja 600 miljardus mārciņu eh, prēmijās. Tas nav pieejams. Boris Džonsons savukārt mēģināja aizstāvēt šo visu šo pilnīgi greizo banku sistēmu. Uh, Bet visa šī greizā kultūra ir jānoraida, un to noraida arī sabiedrība. 2010. gadā 76% no aptaujātajiem teica, ka ir vajadzīgs pielikt griestu šādām prēmijām un daudz spēcīgā finanšu regulējumu. Tāpat laikā, kad Bārklīs bankas e, brokeri joprojām e, radīja zaudējumus, viņi tomēr nesa mājās milzīgas summas Eh, prēmijās, un tas nav atbilstīgi, jo ļoti daudz manā vēlēšana apgabalā tagad ir spiesti vērsties pie pārtikas bankām un vienkārši gūt iztiku tur, un tas nav pieņ pieņemams. Ir jāpieliek punkts šai patvaļībai. Paldies, Makārtīs kundzei, tālāk došu vārdu Gulārdas kundzei uz vienu minūtu lūdzu. Lies paldies priekšādātāji! tiešām gribu no visas sirds teikt paldies komisijai par to, ka tā uzņēmās iniciatīvu strādāt pie šī dokumenta un uzstāja uh, uz, uz šāda veida sadarbību ar parlamentu. Otomārs Karas savukārt arī ļoti labi parādīja, ka parlaments, uh, kad tas labi strādā, tiek respektēts. Un tas būtu arī jāuzsver vēl vienreiz. Jāsaka gan, ka pati nepiedalījos šai komandā un tāpēc uh, varu paust tāds interesi, jeb komentārus no malas. Ir viena lieta, kas, manuprāt, radīja tādu pievienotu vērtību, un tas ir elements, kas saistīts ar kredītiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka arī šī regulējuma kontekstā nedrīkstam aizvest, ka Eiropas lielākā konkrētākā problēma šobrīd ir investīcija trūkums un izaugsmas trūkums daudzās dalību valstīs. No otras puses, protams, ir arī viss šis prasības par pārskatāmību, kas, manuprāt, reizēm ir eh, varbūt var šķist tādas eh, vienkāršas un parastas, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi finanšu sektorā, un it īpaši visām tām valstīm trešā pasaulē, ka, kur nereti notiek daž, dažādi veidi netik legāli darījumi. E, atcerēsimies, ka, protams, šāda veida noteikuma izstrādāšana iniciatīvas tiesības ir komisijas ziņā. Nu, un viņiem vajadzētu tad padomēji arī beidzot likt priekšā šos dokumentus un saukt viņus pie atbildības. Nevar pieļaut to, ka e, Eiropas padoma pretrunā sevis teiktajam neuzņems atbildību par kopēju banku tāpu, tāpēc liels paldies par šo iniciju, paldies visiem administratīviem darbiniekiem, kas strādā pie šī dokumenta. E, paldies vēlreiz! Paldies! Gulārs kundzei tālāk vārds Streičak kungam uz vienu minūti. Pānovē, uh, eh, tad... Labrīt, dāmas un kungi! Šā rīta debates mēs varētu varbūt iedalīt divās daļās. Pirmā daļa, jeb pirmais domēns, ir ārkārtīgi augstās eh, prasības un sagaidītājs, un otra daļa - bažas. Par bažām mēs tik daudz šorīt nesam diskutējuši. It kā tiek runāts par to, ka ja mums būtu bijusi sakārtota likumdošana un uzraudzība, tad no krīzes varēja izvairīties. Es nepiekrītu šādai argumentācijai, un tomēr parlamenta vairākums liekas ir viensprāts, ka tieši tā arī vajadzēja rīkoties. No otras puses, Kreitons kundze savā ievadrunā teica, ka ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka mēs jau nepieņemam regulējošus mērus pašu mēru dēļ. Ekonomikai ir jābūt sakārtotai, un tāpēc mēs to regulējam. Kreitons kundze arī brīdināja e, no tā, lai Eiropas regulators nepārņemtu dalību valstu regulātoru. Paldies! Paldies. Mēs e, nevaram noliegt, ka bankām ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums spēlējams. Katru gadu mēs e, mēģinam izvairīties no tā, lai mēs izvairītos no šādas krīzes, kādu mēs piedzīvojām. Bankām ir jābūt atbildīgām par savu darbību un atbildībām gan ekonomikas priekšā, gan arī iedzīvotāju priekšā. Nedrīkst būt situācija, kurā nodokļu maksātāji palīdz bankām izvairīties no bankrota. Visvienkāršākais risinājums pēc manām domām ir sekojošs. To esmu atkārtojis jau daudz un dikti. Ir jānošķir no tā saucamajām tirsniecības bankām un um, citām finanšu iestādēm. Mēs varam piemērot Amerikā jau 30. gados īstenoto modeli, un es domāju, ka tā nav nejaušība ka šī modeļa aizlaucīšana vēstures mēslēnē ir novedusi pie šodienas milzīgajām problēmām. Protams, ka regulējumam ir jābūt, bet eh, tam ir jābūt tikai tāpēc, lai mēs eh, pārtrauktu banķieru prēmiju milzīgos apmērus, jo es uzskatu, ka tieši kompensācijas sistēma ir novedusi pie patreizējā kraha. Mēs mēģinām sakārtot banķieru prēmijas, to iecepot iekšā citā picā, un neviens vairs nesaprot, kas tad ir rezultāts. Joprojām banķieri gūst būtiskas prēmijas. Ja mēs vēlamies to sakārtot, lai lielākās Eiropas bankas nenonāktu grūtībās, mums ir jārunā arī par banku uzticības koeficientu, un šobrīd tas ir sagrauts. Anagurakas kungs. Paldies! Eiropas banku sektora uh, regulējums uh, nav vērts uz, nav vērsts uz uh, sloga uh, mazināšanu un uz uh, banku sektora stabilizēšanu. Ir jāteic, ka te ir drīzāk jārunā par uh, kapitāla aglomerāciju, par monopolu stāvokli, par to, ka uh, iedzīvotāji kalpo, lai nodrošinātu kapitālistiem naudu. Ir, protams, tā, ka Eiropas Savienība saskaras ar konfrontācijām un uh, tā tas notiek um, imperialistiskās konkurences apstākļos. Un um, Lielās bankas akumulē kapitālu, mazās bankas eh, pamazām beidz pastāvēt un iedzīvotāji no tā cieši. Paldies Angurakis kungam, tālāk uz pusotru minūtu vārds Mārtina kungam. Respekts, Otmār, patiešām eh, tu esi bijis ļoti centīgs un eh, kā tāda centīga vāvēra esi atnesis mājās daudz riekstu. Uh, Un jāteic, ka šajā grozā tomēr trūkst pāris riekstu. Varētu vēlēties, lai būtu skaidrāk ierobežoti šie banķieru bonusi, lai tiktu spērti skaidrāki soļi attiecībā uz banku vadītāju atalgojumu. Tāpat arī varētu vēlēties saistošākus noteikumus attiecībā uz svīras rādītāju. Uh, taču kopumā mm, tendence šajā ziņojumā ir pozitīva. Un uh, tu taču zini, ka ir vēl grozā jāieliek lielākais rieksts, un Makārtīs kundze jau pie tā strādā. Ir jāpanāk nodalījums starp investīciju bankām un komercbankām. Un uh, Mēs vēlamies sistēmisko risku pazemināt tik ļoti, ka mm, principā banku sektors tiks eh, tā nodalīts, lai neviena nacionālā banka vairs nebūtu jāglābj nodokļu maksātājiem. Paldies kolēģim Mārtinam. Tālāk vārds Stolajāna kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties savam kolēģim Otmāram Karasam un visiem ēnu referentiem par šo lieliski paveikto darbu pie abiem ziņojumiem attiecībā uz kapitālu un uzraudzības prasībām kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām. Uh, Pašreizējā krīzē gūtā mācība ir tāda, ka jeb kāda banku institūciju vērtības mazināšanās ir novērtēta par zemu. Ir jābūt skaidrām prasībām attiecībā uz rezervēm, attiecībā uz svīru mehānismiem. Ir uh, ziņojumā ir e, ierobežoti banķieru bonusi un veidoti skaidri noteikumi, lai bankas atgrieztos pie ekonomikas finansēšanas. Paldies! Pateicos, Stolajana kungs. Tālāk uz pusotru minūti vārds Sančesam Presēdo. Liels paldies priekšādātāji! Es arī gribu pateikties Karas kungam un sarunvedēju komandai šeit parlamentā par to, ka viņiem ir izdevies atrisināt šo jautājumu jautājumu, kas saistīts ar banku sistēmas trūkumiem, kas savukārt noveda pie bezprecedenta krīzes. Šo situāciju bija nepieciešams risināt, domājot par kreditēšanas apjomu izaugsmu, e, domājot par iestādēm, kas to darīja, tāpat laikā nenodrošinot pietiekami daudz rezerves, pamatkapitālu, e, īstenojot dažādu veidu kompleksu darbības. Ir jāspēcina uzraudzība, ir jāveido tāda kapitāla prasība sistēma, kas ir atbilstīga. Pašreizajā iniciatīva, kas ir mūsu priekšā, nāk kā rezultāts kompromisam par ko notika vienošanās G20 sanāksmē, ka, kur tika runāts par atbalstu izaugsmē, tā, lai, lūk, atbalstītu pilsoņu vajadzības. Vienlaicīgi arī grozot Bāzeli trīs noteikumus pirmo reizi esam nodrošinājuši tādu visaptvarošu vienotu likumu kopumu, kas attiektos uz visām bankām un uzraudzības iestādēm. Un šeit ir trīs ļoti pozitīvi aspekti. Pirmām kārtām tas ietver visas 8000 banku iestādes, ir par eh, atbalsta reālu ekonomiku un Turklāt ietver arī dažādu veidu īstenošanas pasākumus starptautiskā līmenī. Es domāju, līdz ar to tas nes līdz tādu māju domu gājienā, pieejā. Uh, šie dažādie rādītāji, kas tiek noteikti, tiek atbalstīta arī pārskatāmība, tiek nodrošināta arī grāmatvedības principi ievērošana visās dalību valstīs, vienlaicīgi paredzot zinām elastības momentu attiecībā uz sistemiskajiem riskiem un atbalsta kreditēšanu MVO. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu šo regulējumu turpināt. Man paldies Sančesam pret sēdo. Tālāk uz vienu minūtu Špitkungs. Prieksēdētāja kungs. Bankām ir jābūt daudz lielākam buferim un tām ir jāizvirza labākas kapitāla kvalitātes prasības. Finanses krīze ir pierādījusi, ka bankas ir uzņēmušās pārāk lielu risku. Tāpēc ir nepieciešams eh, saskaņot šīs banķieru prēmijas likumdošanā. Līdz šim mēs cerējām, ka bankas pašas to sakārtos. Diemžēl izskatās, ka pārāk daudziem banku direktoriem ir nedzirdīgas ausis pret sabiedrības viedokli un politiķu teikto. Es nepiedaru tiem, kuri visu laiku mēģina uh, glābt banku sektoru, vismaz domās, priekšsēdētāji kungs. Mani priecē tas, ka banku vadības banķieru prēmijai šobrīd tiks sakārtotas. Un e, es piekrītu arī kvota sistēmai banku valdībā. Tas ir ierakstīts manā priekšlikumā, un tas ir atzinums par šo direktīvu, kuru esmu sagatavojis ekonomikas komitejā. Priekšlikums izskatās šobrīd ir Vācijas un Vācijas federācijas ziņā. Paldies, Šmit kungam, tālāk uz vienu minūtu, Kamalkungs, lūdzu. Paldies priekšādātā godātai kolēģi. Protams, ļoti labi, ka kapitāla prasība direktīva beidzot ir finalizēta un bankām jāspēcina savas bilants. Tas vērtējums atzinīgi, bet tāpat laikā visā pasaulē tirgus būtu šo sistēmu noraglējis. Tā, bet mēs gal galā mums vajadzētu strīdus jautājumus atrasināt. Mums jāpārliecināt, ka tās bankas, kas bankrotē, tam ļauj sabraukt sabruktu, bet nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par to glābšanu. Tāpat laikā varbūt vajadzētu spēcīgākus standartus saistību pusē, tā lai bankas pašas uzņems atbildību neizdošanās gadījumā. Un trešām kārtām mums varbūt vajadzētu arī pārliecināties, ka grāmatvedības standarti tiek veidot tādā veidā, kas paredz atbilstīgas uzkrājumus zaudējumu gadījumā bankām un lai bankas jau iepriekš konstatē, kur ir paredzēta riskanta elementi, kur ir paredzama zaudējuma un veido attiecīgs uzkrājums. Un mums ir jāpārliecinās par to Bāzeli 1 un 2. Acīm redzam, bija nepietiekams regulējums. Nu, baidos, ka Bāzeli 3 arī nepietiks. Mums gal galā ir jāpanāk tas, ka tirgus darbojas, ir vajadzīgs steidzams eh, reformas, turklāt arī strīdus risināšanas un banku glābšanas gadījumos. Paldies, Kamal kungam, saka priekšsēdētājs tālāk uz pusotru minūtu, Langenkungs. Ja, priekšsēdētāji, kolēģi. Bāzela 3 un CRD 4 ir būtisks solis banku sektora stabilizācijas virzienā, jo īpaši veidojot stingrākus noteikumus attiecībā uz paškapitālu, bet kopumā jāteic, ka tas ir būtisks solis. Un es vēlētos pateikties Barņē kungam un Karas kungam par sadarbību. Ir uh, bijuši daudzas, bijušas daudzas trilogu sarunas, un desmit mēnešu gaitā tās bloķēja galvenokārt nevis padome vai eh, nevis parlaments vai komisija, bet padome. Jāteic, ka mēs esam panākuši atbalstu mūsu būtiskākajiem punktiem, proti atvieglojuši mazo un vidējo uzņēmumu situāciju, tāpat ierobežojuši baņķieru eh, prēmijas. Un jautājums eh, par to, kā šī tiesība akta atspoguļosies eh, pasaulē, tostarp sadarbībā ar ASV. Un eh, jāteic, ka jāpievērš uzmanība banku sektora un valsts sektora nodalījumam. Tāpat jāteic, ka arī bonus regulējums varētu noritēt bez kādām problēmām. Komisāra kungs eh, gada vidū nāca klajā ar eh, priekšlikumu attiecībā uz ēnu sektoru regulējumu, un es domāju, ja viss noritēs kā plānots, tad eh, noteikumi, noteikumi darbība būs veiksmīga. Beres skundze. Paldies priekšādātājiem. Paldies komisāra kungs, godātais referenta kungs, godātai kolēģi. Pieņemot šo tiesību aktu, Eiropas Savienība ir spērus solus priekšu, pieņemot lūk šādus piesardzības noteikumus Un ja Bāzela 3 notikumi īstenosies, tad tādā gadījumā būsim veiksmīgi noslēguši sarunas, kas ilga vairāk kā 20 mēnešus jau no 2011. gada. Šis dokuments, kas nu ir parlamenta priekšā, tieši tāpat kā visi regulējumi, dokumenti un likuma projekti attiecībās finanšu sektoru, protams, ir tāda, kur parlamentam ir jāspēlē sava loma kā līdzlēmējiem, bet tāpat laikā dalībvalstis, protams, vienmēr vēlas aizstāvēt savas nacionālās intereses, un tās nereti ir pretrunīgas. Īpaši arī attiecībā uz pašu kapitālu. Viņi vēlas izmantot katru pati savu banku modeli. Šis dokuments katrā ziņā ir pilnīgi ne, neizbēgams solis, ļoti svarīgs solis, kas ļaus soli, saliedēt finanšu sektoru. Uh, Eiropas parlaments tāpat ir aizstāvējis visus šīs ierobežojumus attiecībā uz prēmiju izmaksu, un paredzot, ka, lūk, nedrīkst vairs pārsniegt zināmu īpatsvaru šīs prēmijas attiecībā pret fiksēto ikgadējo atalgojumu. Un par šo punktu runājot, es gribu teikt paldies arī Francijas valdībai, kas padomē aiz, aizstāvēja Eiropas parlamentu nostāju, eh, stājoties pretim Lielbritānijas valdībai, kas savukārt uzstāja uz pilnīgi citiem eh, elementiem. Bet, komisār, kungs, gribu vērst jūs uzmanību uz vienu lietu, uz vienu niansi, kas izriet no šī dokumenta. Eiropas komisijai vajadzētu uzsākt sarunas ar, arī ar ASV, jo gal galā, ja netiks panākta apusējība par šiem jautājumiem, runātāji tiek pārkla, pārtraukta. Tālāk uz vienu minūti Klīnskungam Marts. Krīzes uh, Kulminācijā bija skaidrs, ka mums ir jābūt labāk sagatavotiem turpmākajām krīzēm. Jauns kapitāla regulējums banku sektoram, banku sektora uzraudzība, kā arī rīcības mehānisms krīžu gadījumā, tiem bija jātiek sagatavotiem un ieviešana notika ilgstoši, pārāk ilgstoši. Uh, Jāteic, ka šie noteikumi ir labs solis uz priekšu, tas netiek apšaubīts, jā, lielāka caurskatāmība ir vajadzīga, mazajiem idejiem uzņēmiem labāka piekļuve kredītiem ir vajadzīga, bet ir virkni jautājumi, piemēram, valsts uh, aizdevumi. Uh, Vai tiešām uh, nav jāpieņem kāds principiāls lēmums par to, kā tie darbosies? Tāpat uh, tās uh, dalība valsts, uz kuriem attieksies uh, kapitāla uh, bufera regulējums, uh, kā, kā tas izpaudīsies iekšējā tirgu, un vai nav risks, ka noteikumi attiecībā uz atlīdzību nedarbosies praksē. Tāpat jārunā par uh, Eiropas banku darbības kropļojumiem starptautiskajā arēnā. Tālāk, uh, ko mēs varam darīt? attiecībā uz banku sektora uh, kultūras pārmaiņām. Paldies, Fejo kundze. Senjor prezidents. Fejo kungs. Priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos norādīt, ka šis likumdošanas projekts ir labi izstrādāts teksts mm, gan attiecībā uz uh, nacionālajām bankām, gan arī uz Eiropas eh, banku sektoru kopumā. Šajā krīzes punktā bankām ir jākalpo sabiedrībai un ekonomikai. Bankām ir jāsniedz kredīti, jā, jānodrošina iespējas investīcijām, jāsekmē izaugsme un um, uzņēmumu darbošanās. Uh, Starptautiskais valūtas fonds bija krīzes epicentrā un Eiropas eh, parlaments un citas iestādes reaģēja ļoti labi, sniedza piemērot atbildi, rūpējoties par caurskatāmiem noteikumiem un vajadzīgo informāciju. Pamatā banku darbība var sekmēt mūsu ekonomikas izaugsmi Tāpēc eh, tā ir jāreglamentē tā, lai mazie un vidēji uzņēmumi saņemtu labāku finansējumu. Banku savienība ir jāveido arī tālāk un eh, ir jābūt vairāk noteikumiem, kas eh, sniegtu garantijas ieguldītājiem. Es vēlos pateikties Kārasa kungam par lieliski paveikto darbu. Paldies Fejo kungam. Uz pusotru minūtu vārds Elkadroji kungam. Paldies priekšsādātāji, kolēģi, komisāri. Es vēlētos pirmām kārtām pateikties referentam un sarunvedējiem par lieliski paveikto darbu un labajiem rezultātiem. Šī likumdošanas pakotne ir ļoti būtisks eh, veids, kā padarīt banku sektoru drošāku un izvairīties no krīzēm. Es vēlētos pievērsties atsevišķiem punktiem, piemēram, prēmiju augšējai robežai, kas varētu sekmēt eh, banku stabilitāti un novēr, un arī attiecībā uz eh, nevajadzīgu risku novēršanu. Tāpat arī jārunā par pašu kapitāla prasībām, lai bankām būtu bufers krīzes gadījumā. Un eh, treškārt jārunā par to, kādi nodokļi tad jāmaksā bankām, kā tām jāatspoguļo ieņēmumi, un tas vedīs pie lielākas caurskatāmības. Es domāju, ka mēs esam mm, spēruši soli pareizajā virzienā. Protams, ka būs svarīgi, kā šis solis īstenosies praksē, komisāra kungs. Es domāju, ka ir vajadzīga stingrāka uzraudzība Eiropas līmenī. Visiem ir jāseko vienotiem spēles noteikumiem. Un, eh, kā jau tika norādīts, būtu jārūpējas par rezerves fondiem, kurus bankas varētu izmantot, kad tās nonāk grūtībās. Būtu jāmēģina reglamentēt arī ēnu banku sektors un e, jārūpējas par mentalitātes maiņu, lai krīze vairs neatkārtotos. Paldies, Elka Dravī kungs, un vārds uz pusotru minūtu Taisenes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi jāteica, ka krīze vēl galīgi nav beigusies, uzticēšanās nav atjaunojusies, un steidzama rīcība joprojām ir darba kārtībā, taču ir paveikts liels darbs, mēs panākam progresu. Uh, un mēs redzam, kā tas atspoguļojas reālajā dzīvē. Es vēlētos pateikties Karasa kungam, referentam, tāpat arī komisijai par tās īstenotajām iniciatīvām un padomai par panākto darbu. Priekšsēdētāji, šī eh, normatīvā pakotne, pie kuras mēs strādājam šobrīd, ieviesīs virkni pienākumu, kurus vajadzēs uzņemties iestādēm, lai izvairītos no pārmērīga riska, un nodrošinātu labākus un pieejamākus kredītus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpat arī banku vadītājiem būs uh, rūpīgāk jāraugās uz uh, īstermiņa peļņas rādītājiem. Mums ir jāpalīdz ieguldītājiem, uh, nodokļu maksātājiem, taču jāteic, ka stingrāk noteikumi ir viena pasākuma daļa, bet to īstenošana ir otra. Uh, Mēs esam domājuši par uzraudzību, un es ceru, ka te būs runa tikai par nedēļām, līdz mēs būsim vienojušies par galīgajiem šīs pakotnes aspektiem ar padomi. Kā jau Vatmans Kols kundze norādīja, um, gan ar padomu, gan ar komisiju jārunā par to, kā interpretēt Dublinas regulējumu, kāds varētu būt realistisks darbības plāns. Es ceru, ka mēs to paveiksim saulēcīgi. Paldies, kolēģi. Tālāk vārds kolēģim Palonem uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pievienoties tiem, kas uzteica Kārasa kungu un ēnu referentu darbu pie šī lieliskā ziņojuma. Finanšu krīzes 2008. gadā radītās problēmas lika strādāt pie radikālas uh, banku sektora reformas, un kapitāla prasības ir šīs reformas pamatā. Jaunais regulējums pārveidos banku sektoru un padarīs bankas stabilākas, tāpat arī stiprinās to spēju tikt galā ar riskiem un zaudējumiem. Uh, Eiropas parlamentam ir izdevies saglabāt tekstā grozījumu par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas būs izšķirīgs atbalstot MVU aktivitātes. Tas ir būtiski, ja mēs vēlamies atjaunot Eiropas ekonomikas izaugsmi. Mūsu um, parāds ir milzīgs, un ja mēs vēlamies uh, optimāli izmantot finansējumu, tad valdībām būs jākoncentrējas uz izaugsmi. Protams, tam ir jāatspoguļojas mūsu bilancēs un arī jāatbalsta reālā ekonomika, jāiedvež dzīvība mazajos vidējos uzņēmumos. Es domāju, ka mēs esam spēruši soli pareizajā virzienā un tādajādi iedrošināsim uzņēmē darbības aktivitātes, tādajādi radot jaunas darba vietas. Uh, Mm, apsveicama doma bija arī palielināt eh, slieksni MVU gadījumā un eh, pateicoties Barņie kungam, cerams, ka izdosies vairot MVU ietekme ekonomikā. Paldies tālāk vārds Ferber kungam uz pusotru minūti. Paldies vicepriekšsēdētāja eh, komisāra kolēģi. Šī ir laba diena nodokļu maksātājiem, jo pirmo reizi daudzu gadu laikā bankas apņemas atkal uh, ieviest vairāk pašu kapitālu, kas nozīmē, ka viņi uh, tagad varēs vairāk ris uzņemties lielāku daļu riska paši, un šāds solis nav piedzīvots pēdējo desmit gāžu laikā. Un uh, mēs varam teikt, ka nav tā, ka šie noteikumi, Bāzeles un citi attieksies uz dažām bankām. Mēs sakām, ka visām bankām vajadzēs īstenot šos noteikumus, un eh, es ceru, ka mm, šī eh, tendence izpildīt saistības virzīsies tālāk pāri Eiropas Savienības robežām. Jāteic, ka mēs nevēlamies panākt eh, šķēršļus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Un tas arī ir spēcīgs vēstījums, jo mazie un vidēji uzņēmumi ir tie, kas veido darba vietas, garantē izglītošanos, inovācijas Eiropas Savienībā un tiek vērtēti kā ļoti īpašs faktors, un uh, tiem ir savukārt jānodrošina mazāks pašu kapitāls. Un tāpat uh, jāpiemina arī komunāla kredītus, kurus nedrīkst uh, nepieminēt šajā kontekstā, jo uh, jo šie kopienu kredīti, kopienu aizdevumi arī ir milzīgs eh, investīciju stimuls. Paldies visiem iesaistītajiem, šis ir liels panākums Eiropai. Paldies, tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Lūdzu jūsu sapratni, ja pieteikšies vairāk runātāji nekā mēs varēsim uzklausīt. Es uh, ierobežošu šo sarakstu uz pieciem, sešiem un sākšu ar Anģelilī kundzi. Paldies, Paldies priekšsādātāja kungs! Mūsu mērķis ir izvairīties no līdzīgām krīzēm nākotnē un izvairīties no plaša apjoma spekulācijām. Mēs vēlamies arī pārskatīt banku iegūto peļņu, mēs vēlamies eh, kontrolēt to subsīdijas un banķieru prēmijas. Šai informācijai ir jābūt publiskai un arī noteikti banķieru prēmiju griestus. Mēs vēlamies izstrādāt jaunus noteikumus, kura palīdzēs reāli ekonomikai atzimt. Arī mazie un vidēji uzņēmumi vēlas vieglāk eh, aizņemties un eh, MVU dzīves atvieglošanai ir jābūt vienam no būtiskākajiem mūsu uzdevumiem. Reāla ekonomikas eh, atzimšana, darba vieta nodrošināšana. Ja mēs vēlamies ekonomisko izaugsmu, mums ir jādomā par šiem aspektiem. Paldies referentam! Paldies Anģelīlī kundzei Un tagad eh, Prendegast kundzei vārds. Kolīgs. Godātie kolēģi, vienošanās starp padomu un parlamentu par banķieru prēmijām, protams, ir viens no ļoti atzinīgi vērtējumiem soļiem kopējā noteikumu kopumā, kas ļauj vērsties pret īstermiņa pārlaicīgiem riskiem. Ir vajadzīgs, protams, arī tālākas eh, normas, kā piemēram kapitāla prasības, nianses Un, eh, bet esam piedzīvojuši to, ka parlaments sastapās ar kārtējo pretestību no finanšu sektora. Tik panākt vienošanās starp dalību valstīm un parlamentu, bet šeit ir vajadzīgs krietni liels uzlabojums, jo tas tiešām atkal var novest pie katastrofāls rīcības finanšu jomā. Sistemiskie riski un morālais zaudējums, tās ir nianses, par ko nav runāts pietiekami. Barniekungs ierosināja tālākas reformas, un tas ir vajadzīgs. Es tāpat arī gribētu teikt, ka elastības nianses e, komerckredītiem MVU ir ļoti svarīgas jo tieši šie uzņēmumi var veicināt tālāk ekonomiku un jāsamazina izdevumi, kas saistīti ar šādu kredītu piešķiršanu. Paldies, Prendergastas kundzei. Tālāk Svinbērns kundze, lūdzu. Sistemiski svarīgas Eiropas bankas pēc savu raksturu ir globāls Un tas nozīmē, ka jebkāda veida regulas interpretācija šajā uh, gadījumā padara to par globālu. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu atbilstība bāzēles noteikumiem, ja tas tai vispār ir iespēja funkcionēt un kaut ko dot. Kā koordinātori manas grupas vārdā esmu nobežījušies par to, ka finanšu konglomerāti, kas darbojas saskaņā ar ties, pašreizējiem tiesībām, starptautiskām tiesībām, tomēr saņem daudz pielaidīgāku attieksmi arī šajā gadījumā. Un tāpēc es domāju, ka. ka mm, ir vajadzīgs daudz striktākas normas, un šis jautājums steidzam jārisina tā, lai varētu risināt jautājumu par sistēmiski svarīgām iestādēm arī Eiropā. Manas bažas ir saistītas ar investoru interesēm. Manuprāt, šīs bažas nav atrasināts un nav, piemēram, atbilstīgs finansē, e, regulējums paredzēts arī nefinanciālām organizācijām, tādām kā pensiju fondu un tā tālāk. Mums ir jādara daudz vairāk, lai atzītu viņu unikālo lomu Eiropas finanšu pakalpojumu sektorā kopumā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs Vinbērnas kundzei, tālāk Nitras kundze. Nitras kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs esam pirmie G20 ietvaros, kas īstenos Bāzeli 3 noteikumus. Un varam lepoties ar to. Vēlos uzsvert vēl vienu ārkārtīgi svarīgu faktoru. Ievēršot saistošus standartus, mēs tāpat laikā respektējam arī tās atšķirības, kas pastāv starp nacionālām sistēmām. Un neizslēdzam iespēju izmantot elastības principu šī regulējuma piemērošanā. saskaņā ar pirmo pīlāru joprojām būs iespējams piemērot individuālu regulējumu necikliskajiem buferiem, jeb kapitāla rezervēm. Es atzinīgi vērtēju arī noteikumus, kas attiecas uz šo otro pīlāru. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Nitras kungam, un visbeidzot pēdējais bija mikrofona ietvaros ir Klevas kungs, lūdzu. Klevas kundze, paldies! Jāteic, ka uh, no šīs dienas diskusijas ir kļuvis skaidrs, ka ir runa par lielu progresa soli banku uzraucībā. Finanšu krīze ir parādījusi banku vadības vājās puses. Bankām ir pārāk maz kapitāla Un līdz ar to nav iespējams ar to sekt banku zaudējumus, nākas iesaistīties nodokļu maksātājiem ar saviem līdzekļiem. Man ir prieks, ka finanšu krīzes un banku krīzes mācība ir uztvērta nopietni, un eh, tagad mēs izdarām spiedienu uz bankām, lai tās pievērstos reālās ekonomikas finansēšanai, kas arī ir to galvenais uzdevums. Uh, Tāpat apsveicam ir noteikumi attiecībā uz banku vadītāju prēmijām. Mums ir jāierobežo iespējamie riski, un tas varētu nozīmēt arī to, ka būs vairāk līdzekļu jaunām darba vietām, un tā ir pareizā reakcija uz krīzi no Eiropas parlamenta puses. Paldies kolēģie Klevai. Noslēdzot šo diskusiju, jādod vārds komisijai un padomai, sāksim ar komisāru Barņiekungu. Paldies, priekšsādātāji. Gribu teikt, ka tiešām ļoti priecīgs bija dzirdēt to, ka gandrīz visi parlamentārieši, kas izteicās, atzīmēja, ka atbalsta um, pēc principa un pēc gara šo, šī te dokumentu saturu. Jo tas tiešām ir tāds pamatdokuments kopējā banku sektora regulējumā la, kas nāk kā mācību krīzes rezultātā. Paldies, protams, arī referentam. Un šiem paldies vārdiem gribu pievienot vēl pateicību arī visiem tiem, kas sadarbojas ar Karaskungu visu prezidentūru darbu ietvaros, jo tiešām šis darbs bija ārkārtīgi tehnisks, juridiski precizitātei bija, vai, juridiskai precizitātei bija jābūt vajadzīgai un tā tālāk. Un tāpēc pavisam, pavisam īsi gribu vēl arī apliecināt. Um, tieši to, ko arī Taisens un Gulāras kundze teica, respektīvi, ka komisija ir apņēmības pilna likt kliešt eh, priekšā visus šos papildus elementus, kas kā mozīki kopā veidos Eiropas Banku Savienību. Daudz no šiem elementiem jau ir likti priekšā, nu, lūk, piemēram, Eiropas centrālās bankas uzraudzības funkciju e, izpausme, tāpat arī rezolūcijas teksts, kas ir jūsu priekšā, protams, lūk, liecina tieši par tādu pašu apņēmību un liksim pirms vasaras brīdienam priekš, priekšā arī priekšlikumu par šo banku tātad e, izformēšanas regulējumu. Jo juridiski tas ir iespējams, tātad šis banku, banku risinājums jautājumu e, punkts tiks apskatīts. Un Dublinā jau vairāki ministri par to runājuši, sakot, ka lūk, ļoti tā mērtiecīgi pievēršoties šim jautājumiem, viņi var atbalstīt šo dokumentu. Mēs bijām saglabājuši tādu, nu, tādu ļoti jā, aptuvenu darba dokumentu. Nu, varat iedomāties, ka, protams, līguma tālākā attīstība varētu būt tāda, ka vēl tālāk varam konsolidēt visus šos banku savienības elementus. Mēs patiešām pilnīgi nopietni domājam par iespēju virzīties priekšu tādai pie visiem eh, šiem elementiem pašreizējā līguma regulējuma ietvaros. Bulmana kungs ļoti skaidri un pamatot arī teica, ka parlaments eh, šeit ir devis to pareizāko atbildi. Jā, piekrītu, gribu arī teikt, tāpat kā arī Morgantī kungam, ka liksim priekšā arī reformu saskaņā ar Likanenu ziņojumu līdz vasaras beigām, kur ņemot vērā visus ietekmes novērtējumus, kas ir veikti. Bolskūzē var teikt to, ka viņi lūk atsaucās uz šiem prēmiju jautājumiem, un te tiešām ir tā, ka akcionāriem jāuzņem zinām atbildību. Mēs vēlamies spēcināt, sistemiski spēcināt atbildību, kas jāuzņems tieši akcionāriem par visiem šiem uzņēmumiem, tostarp bankām, un šai saistībā eh, liksim priekšā vairākus dokumentus un priekšlikumus. Paldies Lamberta kungam, klausījos jūsu teiktajā, jā, mēs, protams, jūs esat tie, kas šo finanšu sektoru regulē. Jūs izteicāt tos atslēgu vārdus, jā, pārskatāmība, pārskatāmība. Tā ir, tas ir priekšgājais atbildības uzņemšanās iespējai. Un, ja būs pārskatāmība, eh, nu, tad būs ļoti labi. Tāpēc nāksim klē ar kārtējo priekšlikumu arī attiecībā uz nefinanšu eh, uzņēmumiem. Fordas kundze un Svinbērns kundze, nu, jums eh, gribu teikt, ka šis dokuments, kas tiks pieņemts šodien, cerams, uh, atbilst Bāzeles noteikumiem un tā rekomendācijām, un tiek ņemts vērā tāpat laikā arī tā specifika, kas pastāv bankas sektoram Eiropā. Mēs, Fordas kundze, piemērojam to 8300 bankām, nevis 30 bankām kā ASV. Mums ir 8300 bankas, kas veido 75% no tautsēmniecības, viss, kas darbojas 75% tieši Eiropā. Un, kā jau Klots kungs teica, Te runājam par ļoti dažādām bankām. Tās ir bankas, kas ir ļoti dažādas savā darbībā. 4000 no tām ir kooperatīvas bankas, jeb lūk šādas savstarpējās krājaizdevuma sabiedrības. Teksts, protams, par šis dokuments, protams, arī paredzēts arī, lai nodrošinātu kaut kādu veidu kriminālu sodus pārkāpumiem tirgu. Sančes Prasēdo kundze un Beres skundze e, jau te, jums var teikt, ka mēs, protams, strādāsim arī ar saviem partneriem, arī ASV nenoliedzami. Ar Džeku Lū tikos jau pagājušu nedēļu, G20 ietvaros tikšos ar viņu vēlreiz šonedēļ. Un e, Bāzela 3 noteikumu īstenošanā un tehnisko standārtu īstenošanu attiecībā uz derivatīviem atvasinātiem instrumentiem, tātad e, darbs tiek turpināts strādājam jau arī pie tādas lietas kā banku darbības organizēšanas elementi, izstrādājot prasības un daram to kopā ar ASV. Un visbeidzot, daudzi no jums teica arī, ka lūk, šis teksts mūsu priekšā eh, ir eh, svarīgs arī tāpēc, ka ir nepieciešams atrisināt jautājumu par ēnu Eh, ekonomiku banku darbības sektorā un eh, viss šī šmitkungs, šī diversifikācija, šī darbības dažādošana arī, protams, ir svarīga bankām tīri profesionālā līmenī. Arī par to sagatavosim priekšlikumu, paredzot dažādu veidu nosacījumus šai saistībā Makārtīs kundze Visi šie salīdzinošie kriteriji, jā, ir ļoti svarīgi, tieši tā kā jūs teicāt, Klutskungs Mēs pilnīgi noteikti vēlamies patērētājus aizsargāt, un arī ar, par to būs vēl tālāki priekšlikumi. Gribēju jums tomēr pastāstīt par komisijas pagājušajā nedēļā publicēto, do, publiskoto dokumentu par investīcijām un to finansējumu, kas, protams, mums ir vajadzīgs, un tāpēc šobrīd varam pāriet tālāk pie regulējuma, kas būtu reaktīvs pēc sava raktura, rakstura un ļautu labot kļūt, zināmā mērā varbūt pat represīvs jo ir vajadzīga ļoti proaktīva dinamiska reakcija, lai nodrošinātu izaugsmu. Tieši tāpēc tas dokuments, kas ir jūsu priekšā šobrīd, būs ļoti svarīgs solis uz priekšu šai kopējā lielajā ceļā, kur izstrādājam mācoties no kļūdām, ko krīze mums ir parādījusi. Paldies par jūsu izteikumiem! Un paldies arī par to, ka atbildējat uz mūsu zaļās grāmatas ietvaros uzdotiem jautājumiem, jo, protams, vēl vairākas jomas ir tādas, par kurām turpināsim strādāt, un investīcija joma pilnīgi noteikti ir viena no tām. Paldies! Dank, Paldies Barņē kungam un dosim vārdu Kreiktons kundzei. Paldies priekšsēdētāji, deputāti. Es pirmkārt vēlētos uh, pateikties par ļoti pozitīvajiem izteikumiem, kurus es šorīt uzklausīju attiecībā uz šo leģislatīvo priekšlikumu. Un, protams, es saprotu, ka nav tā, ka viss patiks visiem un uh, noteikti aspekti jums varētu nepatikt. Taču, kā es uzsvēru savās, uh, savā ievadrunā, mums ir jārod līdzsvars starp uh, prasībām un starp ekonomisko un sociālo realitāti. Ir jāpadara bankas drošākas, par to mēs visi esam viensprātis, bet te pašā laikā arī jānodrošina tas, eh, lai bankas eh, turpinātu kalpot eh, augošai ekonomikai. Ir panākts kompromiss, taču tas ir ļoti labs kompromiss, un mēs esam bijuši viensprātis attiecībā uz galveno mērķi, proti uh, Eiropas izkļūšanu no pašreizējās ekonomiskās krīzes jau stiprākai un spējīgākai kalpot saviem iedzīvotājiem labāk. Mēs tiecāmies panākt labāku regulējumu bankām Eiropas Savienībā, un tas ir viens no pamatakmeņiem šajā kontekstā. Balzas kundze eh, jau norādīja, ka šis ir labs kompromiss, eh, ir panākts eh, saprātīgs līdzsvars un es tam varētu piekrist. Tāpat eh, jāteic, ka lielāka caurskatāmība ir uztverama tikai un vienīgi pozitīvi, un tas ir ļoti būtisks eh, solis pareizajā virzienā. Es saprotu, ka jūs šodien balsosiet par 416 grozījumu punktā 5D, un te ir runa par eh, svīras rādītāju aprēķināšanu. Jāteic, ka mm, būtu jāveic eh, visaptverošāks pētījums par eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar šo punktu. Tāpēc es eh, šobrīd jūs varu tikai informēt, ka padome atbalsta šo grozījumu kā kopējās pakotnes daļu. Man prieks, ka es varu jums šodien to paziņot. Un noslēgumā jāteic eh, jums visiem pateicības vārdi, jo īpaši vēlos uzteikt referentu par konstruktīvo pieeju, ko viņš un parlaments ir izvēlējies sarunās. Mēs gaidīsim teksta tehnisko pabeigšanu un tā iespējami drīzāk stāšanos spēkā. Paldies! pateicos ministres kundzei un visu beigās referentam Karasam vārds uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji dāmas un kungi šī diskusija skaidri parādīja to, ka Eiropas parlamenta izlēmīgums ir um, labā līmenī, lai palielinātu mūsu atbildīgumu. Es gribētu pateikties visiem, kas līdzdarbojās. Mēs kopā esam paveikuši labu darbu. Mēs atbalstīsim grozījumu pēc šīs diskusijas uh, šodien un svītrosim 416 panta otro daļu, bet uh, šī diskusija ir skaidri parādījusi, ka ir jāturpina radīt impulsi, uh, lai bankas pievērstos realitātei lai um, notiktu vēršanās pret nodokļu oāzēm, pret uh, ēnu sektoru, banku nozarē un lai tiktu veidots labāks regulējums. Mums ir jādomā arī par to, ka padomes prezidentūras maiņa sarunu laikā trīs reizes radīja lielu slogu. Mums ir jāpadomā pašiem par savu metodiku. Uh, Un mums būs liels prieks, ka 2014. gadā šī likumdošana stāsies spēkā un mēs būsim paraugs pasaulē. Mēs neļausim savu darbību bloķēt citu kļūdām. Mēs darīsim to, ko mēs uzskatām par svarīgu un vajadzīgu. Dāmas un kungi bija arī vairāki strīdu sāboli. Pensiju fondi, kur nepieciešams tiks ņemti vērā kultūras pārmaiņas, uh,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 ir eh, mūs informējis par turpmāko kārtību. Un, eh, un eh, tātad.